I... Labvakar. Uh, es runāšu savā dzimtajā valodā, ungāru valodā, ja atļausiet. A napirendi pont értelmében a következő pont Saskaņā ar mūsu darba kārtību nākamais darba kārtības punkts ir padoms un komisijas paziņojumi vārdarbību Kongo Demokrātiskajā republikā. Un es gribētu dot vārdu pirmajam runātājam, un tā būs Cecīlija Malstrom padoms vārdā. Lūdzu. Liels paldies! Ehm, es arī runāšu savā dzimtajā valodā, un tā būs zviedru valoda. Komisāra kungs, godātie deputāti! Zviedri prez, Zviedrijas prezidentūru par ļoti nozīmīgu uzskata diskusijas par problemātisko situāciju Kongo Demokrātiskajā republikā. Tur norisinās cilvēktiesību pārkāpumi, arvien vairāk pieaug vardarbība, kas saistīta ar dzimumu atšķirībām un tam līdzīgi. Un ir pienācis laiks apspriest šo situāciju valstī, īpaši ņemot jauno ziņojumu, ko nu pat esam saņēmuši šajā ANO ziņojumā. Tiek izklāstīta situācija. Tur izra... valstī ir vairākas bruņotas grupas, Un eh, še, šo tīklu, zinām, saknes ir arī Eiropas Savienībā. Man jums nav jāatgādina, par Eiropas Savienības ilgtermiņa apņemšanos attiecībā uz šo valsti un uz visu Lielo ezeru reģionu. Eiropas Savienība ir apņēmusies nodibināt stabilitātu mieru šajā reģionā, un šīs saistības jāturpina īstenot. Vien gan eh, tas jādara arī attīstības eh, rīcības ietvaros. Mūsu atbalstu sniedzam šādos veidos. Pirmām kārtām nosūtam īpašu Eiropas Savienības pārstāvi, kas tika iecelts 1994. gadā, lai tas darbotos Lielā ezera reģionā. Mums ir tur militārā klātbūtne, arī civilie instrumenti, ko iz, izmantojām. Kāda pietvaros ir Artemis operācija, ir trupas, eh, kas bruņoties spēkos ir nosūtījuši 2006. gadā, novērot vēlēšanas, ir EUSEK kas eh, palīdz stiprināt aizsardzības spēkus. Un tad kāda, un kāda ir situācija šobrīd? Nu, te ir gan labās, gan sliktās ziņas. Nu, pirmām kārtām attiecības starp eh, Kongo Demokrātisko republiku un uh, Ruandu ir atsākušās, tās ir labas ziņas. Lielākā daļa bruņoto grupējumu valsts austrumos 2008. Uh, 2009. gadā parakstīja mieru nolīgumus, kas tagad ir jāīsteno, bet jāsaka, tomēr nemieru turpinās. Šie grupējumi austrumos uh, nav integrējušies vienā armijā, bet uh, darbs ir jāturpina jāturpina strādāt ar vēl citiem bruņotajiem grupējumiem, piemēram, pratošanās armija un tam līdzīgi. Ir milzīgs cilvēku ciešanas šajā reģionā notiek uzbrukumi iedzīvotājiem, un šī problēma nav atrisināta. Tā lielāk tas pastāv šajā lielākajā provincē. Neskatoties tikai uz cilvēktiesību, cilvēktiesību pārkāpumu, tiešām notiek visdrausmīgākajos veidos izvarošana, slepkavības, uzbrukumi. Šādi uzbrukumi notiek pa visu valsti, un neskatot uz, neskatot uz šo nulli pieļaujamības politiku, ko izveidoja prezidents Kabula jūlijā. Vien, vēl viena problēma ir dabas resursu izmantošana. Ir vajadzīga valsts nacionāla leģitīma kontrola pār dabas resursiem, tā lai valsts saņemtu legālus ieņēmumus. Vienlaicīgi tas palīdzētu uh, mazināt ekonomisko atbalstu šiem bruņotajiem grupējumiem. Svarīgi strādāt kopā ar tām organizācijām, kas plāno organizēt vietējās vēlēšanās. Pastāv pārvaldības prozdēmas, pastāv pārskatāmības trūkums, pārkāpumi dažādi piezīvot, identificēti, un tas viss var kļūt par šķēslu valsts demokratizācijai. Mē, šai reģionā ir arī daudz citas būtiskas problēmas, un tā visa rezultātā padomi ir ieņēmusi ļoti striktu nostāju starptautisko tiesību ietvaros attiecībā uz uh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Dienvidu pilsētā šai reģionā tika nosodītas darbības, kas te norisinājās, un tiek pausts nosodījums, ka valdība nav pārliecinājusies, ka tiek sodīti tie cilvēki, kas īstenā vardarbīgos aktus. Eiropas Savienība ir apņēmusies nodrošināt mieru, stabilitātu un attīstību šajā valstī, šīs valsts iedzīvotāju labā. Mums ir jāpārstrā, jāpārveido viss šis drošības, aizsardzības sektors valstī. Bet arī kongoliešu varas iestādēm jādara viss iespējamais, lai aizsardzības sektors darbotos tā, kā tam jādarbojas. Ir jāveicina arī praktiski uzlabojumi jāveicina reģionālās saiknes, ir jāveido par ekonomiskās partnerības starp šī reģiona valstīm. Godātie deputāti, var jums apliecināt, ka padoma un Eiropas Savienība kopumā ir ieņems ļoti stringu, stingru nostāju attiecībā uz savām saistībām pret Kongo Demokrātisko republiku un ir ļoti nobežījušies par šīs republikas eh, tālāko attīstību. Mēs turpmākajās sarunās pilnīgi noteikti runāsim skaidru un atklātu valodu par dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Un šajās taisībās esmu jums ļoti pateicīgi par šo ļoti konstruktīvo lomu, ko Eiropas parlaments spēlēs, un ar nepacietību gaidu jūs komentārus par šo jautājumu. Köszönöm szépen, miniszter asszony! Lielas paldies, ministrs kundzei! Tagad es gribētu dot vārdu Karlam de Guhtam, eh, kas izteiksies komisijas vārdā. Priekšsēdētāja kungs, godātā mīskundze, dāmas un kungi. Apmēram pirms viena gada eh, Lorāls un Kunda uzsāka pirmās aplenkšanas procedūras. Kongo varas iestādes un eh, starptautiskie spēlētāji ir mēģinājuši uh, kaut kā viņus atturēt. Mēs darām visu, lai noslēgtu miera līgumu starp Kongo Demokrātisko republiku un Ruandu. Mēs mēģinam eh, novērst vardarbības iespējas, taču, diemžēl, tas nav bijis iespējams līdz šim mēs esam eh, pieredzējuši to, ka tikai virspusēji vietējie spēlētāji ir risinājuši problēmas, neskatoties tālāk nākotnē. Uh, risinājumi ir bijuši nepareizi, un tādēļ starptautiskā sabiedrība ir izvēlējusies mazāko ļaunumu. Tā nav kritika, ko es gribu izteikt, bet tas ir, tie ir vienkārši vērojumi. Eiropas Savienība un starptautiskā sabiedrība nav varējusi pieņemt lēmumu aizsūt, nosūtīt savus bruņotos spēkus uz, uz uh, Kongo. Monuk ir mieru uzturēšanas spēki, kurus uh, nosūtījis uh, apvienotās nācijas. Uh, Eh, tikai pavisam nesen. ANO cilvēktiesību uzraudzības organizācijas mums nosūta tādus ziņojumus, kur, uz kuriem mēs nevaram pievērst tāds, ir pienācis laiks, kad mums ir padziļināti jāatrisina šīs problēmas. Jāmēģina atrast ilgspējīgs risinājums, nevis tikai virspusējs. Ir nepieciešams tomēr iesaistīt eh, problēmas risināšanā visas iesaistītās puses, pirmkārt jau Kongo eh, un Ruandas valdību, Monuku, starptautisko sabiedrību un Eiropas Savienību. Neviens nešaubās par to, ka politiskā un diplomātiskā tuvināšanās starp Ruandu un Kongo Demokrātisko republiku varētu uh, uzlabot stabilitāti visā reģionā. Uh, Tas ir iespējams tikai tad, ja abas puses būs pilnas ar labu gribu mierīgi līdzās pastāvēt, tā lai abas šīs valstis varētu mierīgi attīstīties. Tās ir idejas, kas ir ļoti gara ceļa sākumā. Mēs nešaubamies, ka šis ceļš būs garš un grumbuļains ir ļoti daudz dažādu problēmu, kā piemēram vietējie kaujinieki, kas ir apvienojušies FTLR spēkos. Tāpat arī ne, nelegāli tiek izmantot vietējie dabas resursi, netiek aizsargāts minoritātes. Ļoti plašā valsts teritorijā nav nekādas pārvaldības. Valsts vara nespēja kontrolēt šīs teritorijas. Bieži vien valsts varas pārstāvi pat iesaistās nemiernieku darbībā. Ruans Kongo Demokrātiskās republikas Pagaidu nolīgums ir nedaudz nomierinājis Lorāna Kundas darbību. Taču mēs nevaram paciest to, ka kundu nomaina Bosko un kādi citi aktīvisti. Tiek, pārka, tiek pārkāpti visi starptautisko nolīgumi. Ne Ruanda, ne uh, Kongo Demokrātiskā republika šos te kaujinieku spēkus neatzīst. Nemiernieku spēku iekļaušanu regulārajā armijā mēs nevaram pieļaut. Bosku un Tagandas spēki ir izveidojuši savus paralēlos komandu centrus. Uh, kuriem ir sava iekšējā hierarhija. ANO militārie spēki mēģina cīnīties pret šiem te kaujiniekiem, taču, diemžēl, šīs atbildes, ne, kaujas vai atbildes pasākumi nevienmēr pietiekam labi strukturēti. Mēs uzskatām, ka patreizajā situācija varētu vēl sāsināties un kļūt ļaunāka nekā tāda, ko mēs pieredzējām pirms gada. Un tad ne Ruanda, ne Kongo Demokrātiskā republika vairs vispār nespēs tikt galā ar šīm problēmām. Pēdējā laikā situācija nebūtu nav uzlabojusies, ir dziļa humanā, humanitārā krīze, tiek pārkāptas cilvēktiesības. tiesības ir dažādi seksuāls dabas pārkāpumi, izvarošanas, kas tiek izmantotas kā kara ierocis, tāpat arī laupīšanas. Ja mēs lasām ANO ziņojumus un Human Rights Watch ziņojumus, tad mēs apmēram apzināmies šīs traģēdijas apmērus. Ir skaidrs, ka ir jāturpina cīņa pret šiem te nelegālajiem kaujiniekiem, taču ne jau par katru cenu militārā darbība ļoti lielā mērā kaitē ka vietējiem civiliedzīvotājiem. Ir nepieciešams ANO bruņotajiem spēkiem pārskatīt savas prioritātes, un domājams, ka pirmā prioritāte ir civiliedzīvotāja aizsardzība. Šķiet, ka monok mandāts ir skaidrs, taču tam jābūt vēl skaidrāk definētam un tādam, kas nevar radīt nekādus pārpratumus. Līdz šim atsevišķās teritorijās ir būtībā iznīcināti iedzīvotāji. Ir skaidrs, ka jābeidz jānovērš tie prie, politiskie un ekonomiskie priekšnoteikumi, kas veicina FDLR spēku izplešanos eh, Kongo teritorijā. Viņu rīcība ir eh, kā krimināla pārkāpums, un Kongo iedzīvotāji ir pirmie upuri. Kā pret, tā, kā pret noziedzniekiem jāizturās arī ar visiem tiem iedzīvotiem, kas sadarbojas ar FDLR spēkiem. Ir jāuzsāk atbruņošana uh, un kaujinieku repatriācija uz Ruandu. Un tāpat laikā ir nepieciešams, lai Ruandas un Kongo uh, varas pārstāvi arī atšķirtu noziedznieks no tiem, kas nav pastrādājuši nekādas noziegums. Mēs domājam, ka lielu daļu problēmu var atrisināt Kongo Demokrātiskās republikas iekšienē. 23. marta līgumi ir jāievēro visā pilnībā. Ja tas netiks darīts, tad sabiedrība būs vīrus, vīlusies. Tas ir nepieciešams priekšnoteikums, lai ieviestu stabilitāti reģionam, lai uzsāktos kaut kāda ekonomiskā aktivitāte. Startautiskās sabiedrības lie, loma šeit varētu būt ļoti būtiska. Es domāju par lielajiem tēriņiem, kas saistās ar pēdējo 20 gadu darbību Kongo Demokrātiskā republikā. Uh, Iesākumā mēs cerējām, ka tiks uzbūvēta valsts, taču valsts pamat elementi pat neeksistē. Pirmām kārtām trūks demokrātijas, un šeit es domāju par vietējām un arī parlamentu vēlēšanām, kas ir izsludināts 2011. gadā. Vēlēšanas ir demokrātijas pazīme, taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir nepieciešams arī atbalstīt citas valsts struktūras, jo bez to pastāvēšanas Kongo Demokrātiskā republika nebūs spēcīga valsts. Otrakārt, laba pārvaldība ir nepieciešama. Kongo Demokrātiskā republika, protams, nevar atrisināt visas problēmas ar vienu mājienu. Ir nepieciešama ļoti liela politiskā grība un pacietība, lai nonāktu pie kaut kādiem rezultātiem. Eiropas parlaments ir aicinājis uh, Kongo varas iestādes izrādītu politisko gribu izveidot tiesisku valsti. Problēma ir tāda, ka atsevišķas lietas nevar panākt bez citām. Piemēram, tiesiska valsts nebūs tiesiska, tad, ja nebūs sakārtot daudz un dažādi sektori, piemēram, drošības jautājums. Nedrīkst izmantot dažādus aizbildinājumus, lai steidzamas steidzams darbības netikt veiktas. Nu, piemēram, šeit es domāju cilvēku tiesību pārkāpumus un izvarošanu, kas ir jāpārtrauc tūdaļ pat. Mēs esam ļoti priecīgi par to, ka prezidents Kabili ir teicis nulles tolerances politiku, un tagad tā jāievieš dzīvē. Eiropas komisija jau ļoti daudz ko ir darījusi šajā jomā. Mēs atbalstām uh, juridiskās iestādes, proti tiesu sistēmu, un mēģinam ieviest uh, upura aizsardzību. Tāpat arī iesaistāmies cīņā pret seksuālo vardarbību. Ir nepieciešams konsolidēt demokrātisko sistēmu, ieviest labu pārvaldību. Tie ir tie pamata elementi, uz kuriem mēs vēlamies būvēt līdztiesīgo kās partnerattiecības ar Kongo Demokrātisko republiku. Köszönöm, Karel de Kuhtur. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu tautas partijas vārdā izteikties Kačmareka kundzam. Pusotru minūtu lūdzu. Priekšādātāja kungs, dāmas un kungi. Gandrīz katrs žurnālists, kas raksta par Āfriku, iet Džozefu eh, Konrādu pēdās, vai vismaz vēlas to darīt, un pievērsties lielākoties negatīviem aspektiem. Kāpēc? Tāpēc, ka Āfrika ir tiek uzskatīti par tumsas valsti, un tomēr tā tam nevajadzētu būt. KDR, jeb Kongodemokrātiskā republikā, nevajadzētu būt tumsas valstībai. Āfrikā ir ļoti daudz valsts, kurām ir bagātīgi dabas resursi. Tie var nest labumu labklājību tās iedzīvotājiem, tad ir par, to, par tām nodrošina attiecīgu pārvaldību. Es domāju, ka ļaunums akta Kongo ir pārvaldības kvalitātes trūkums. Trūks demokrātijas šai valstī, trūkst efektīvu varas iestāžu. Un bez tā mieru un taisnīgumu nevar nodrošināt. Bez šādām varas iestādēm problēmas neizdosies atrisināt. 2006. gadā valdīja optimisms, toreiz strādāja kā novērotājs vēlēšana laikā, un mēs tiešām ļoti priecājāmies, bet mūsu optimisms tā viņš šķiet bija pāragrs. Kāpēc tas tā notika? Kas notika? Kāpēc situācija neuzlabojās? Es domāju, tas ir naudas jautājums. Jūs runājat par nelegālo dabas resursu izmantošanu un par to, ka tiek pirkt ieroči par šo naudu. Un šāda veida dabas resursu izmantošana ir jāizbeidz. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies Kačmarka kungam, tālāk došu vārdu Maiklam Kašmenam. Paldies, komisāri, par jūsu izteicieniem. Tas man dod um, spēku. Tāpat laikā es gribu teikt, jā, mēs nedrīkstam atvilkt monoku no turienes, jo tā vietā rastos vakums. Vakums tur jau pastāv, un tas ir politiskās gribas vakums un politiskās līderības vakums saskaņā ar starptautiskajiem saistībām. Tieši, tieši tāda ir situācija. Ļaujiet man pievērsties reālajai situācijai šajā valstī. Konflikts ilgs jau kopš 98. gada. Vairāk kā 5 miljoni 400 tūkstoši iedzīvotāji ir zaudējuši dzīvības konflikta laikā tiešā vai netiešā veidā. 45 ir eh, tūkstoši cilvēku miruši katru mēnesi. 1 miljonu 600 tūkstoši iekš, bēgļu valsts iekšienē pastāv, un viņi visi sastops ar vardarbību savā ikdienā. Un vajag dot balsts tiem, kuriem nav šīs balsts, tiem, kas šobrīd cieš no vardarbības. Bruņoties spēki KDR ir veikuši vardarbību pamatoties uz dzimu ļoti dažādos veidos. Tiek veikta uh, seksuālā verdzība, tiek nolaupīts, piespiedu prostitūcija uh, Un šīs seksuālās vardarbības upuri ietver gan sievietes, gan vīriešus, gan zēnus. Arī zēni tiek izvaroti, seksuāli pazemoti, tiek, ir arī ģenitālija mutilācijas. Rezolūcijas ir pieņemts viena pēc otras, bet beidzot ir pienācis arī starptautiskā mērogā pieprasīt izbeigt šāda veida vārdarbību un eh, vājprātu. Paldies, Kašman kungam. Tālāk nākamais runātājs divas minūtes būs Luis Mišels. Madame Paldies, priekšsādātāja kungs, godātais komisāri, ministrs kundze, kolēģi. Jūs zināt, ka es vienmēr uzmanīgi esmu sekojis tam, kas notiek Kongo Demokrātiskajā republikā. Nesen mēs redzējām cerīgus starus Ruanda un Kongo mēģināja tuvināties. Bez šīs tuvināšanās nebūtu atrisināta situācija austrumos, tādēļ mums jāatbalsta, jākonsolidē šī tuvināšanās. 23. Eh, martā bija vienošanās starp Kinšasu un austrumu bruņotiem spēkiem, un tomēr situācija rada bažas. FTLR spēki uh, diemžēl nav nosaukti par non grata organizāciju, un mēs nevarēsim viņus ap, nomierināt. Diemžēl šobrīd viņi veic militārās represijas pasākums. Iedzīvo, civiliedzīvotāji cieši visvairāk, viņi ir pirmie upuri, kuri cieši no šīm te visām sadursmēm. Šis risks bija paredzams. Komisārs teica, ka jau no paša sākuma mums bija vajadzīgs spēcināt monuku spēkus, kuriem vēl šodien trūkt resursu, lai varētu adaptēties vietējai situācijai. Viņi nevar labi organizēt savu darbību uz vietas. Protams, ka ir nepieciešama labāka koordinācija un efektīvāka monuka klātbūtne, un tomēr es uzskatu, ka mēs nevaram pārāk kritizēt Moniku darbību un tādējādi viņus mm, pārmērīgi diskreditēt. Uh, tam varētu būt ne, nelabs, ne, sliktas sekas. Tālāk par FDLR. Šo kaujinieku rīcību mēs nevaram attaisnot nekādā veidā. Es eh, esmu priecīgs, ka ANO nesen pieņēma lēmumu neatbalstīt nākotnē tās Kongo armijas vienības, kas neievēro cilvēktiesības. Kabils kunga prezidenta pasākuma paziņojumi ir, eh, protams, cienījami Tālāk par Kongo tiesu sistēmu. Mēs varam teikt, ka tā darbojas tā, ka mums rodas iespējas par nesodāmību. E, komisija ļoti labi dara, ka vēlas palīdzēt restaurēt tiesu sistēmu, tāpat arī valsts austrumos. Vēl, kā komisārs teica, Kongo noteikti ir jārekonstruē tiesiska valsts Šobrīd tiesisks valsts elementi absolūti nepastāv, un situācija ir ļoti slikta. Paldies! Mišelur. Paldies Mišel kungam! Nākamā runātāja Izabela Džuram. Komisāra kungs, Prezidents kundze, priekšsēdētāja kungs, situācija mūsos rada liels bažas, kā jau jūs to teicāt savās ievadrunās. Ir gandrīz vai 20 tūkstoši monoku bruņoto karavīru eh, Kongo Demokrātiskajā republikā. Sievietes un bērni ir pirmie bruņoto konfliktu upuri, un pat Kongo eh, tiesiskā armija ir padarījusi, likumīgā armija ir padarījusi izvarošanu par uh, kara ieroci ANO ļoti pareizi mūs aicina mobilizēties pret šo skandalozo pieeju. Komisāra kungs, eh, konflikts ir sāsinājies, es piekrītu tam, kas tik šeit teikts, ir ļoti bīstam diskreditēt monoku darbību un pārāk daudz tos kritizēt, eh, uzme, uzlikt viņiem atbildību par radušo situāciju. Iedzīvotāji jau tā ir pārguruši no šī garā kara. Nav jāpārskata monoku mandāts, nav tāpat arī jāprasa monoku spēku atvilkšana ieviešanu. Ir jādomā par to, kā darboties praksē šīm monok spēkiem, tā, lai monok nekādā veidā ne spē, nevarētu tikt identificēts ar tām vienībām, kas pārkāp cilvēktiesības. Kongo varas iestādēm ir ārkārtīgi liela atbildība attiecībā uz nesodāmību šobrīd. Eh, kara noziegumi būtu jāizskata starptautiskajā kara tribunālā. Uh, Un e, visiem karaspēkam ir jā, jāatrodas kazarmās. Ja būtu lielāka disciplīna, tad tas būtu daudz vieglāk kontrolējams. Un tas nevarētu iesaistīties dažādos pārkāpumos. Protams, ka ir nepieciešams ilgspējīgs miers. Es ceru, ka Eiropas Savienība turpinās aktīvi risināt šīs problēmas. Uh, viena no iespējām būtu palīdzēt veidot vietējos bruņotos spēkus. Diemžēl tas nav izdevies līdz šim, bet es ceru, ka būs nākotnē. Paldies! Paldies! Mēs eh, minējām, ka jums bija tikai viena minūte runāšanai. Nākamā runātāja Lēzings kundze arī vienu minūti. Nevienā citā pasaules e, valstī, kā KDR, ir, e, nav bijuši vairāk e, Eiropas drošības un aizsardzības politikas aktivitāšu. Bet par kādu drošību mēs runājam, kādu drošību mēs aizstāvam, vai Kongo civiliedzīvotāju, bērnu un bē, sieviešu drošību, viņiem neizdevās novērst simtiem tūkstošu cilvēku padzīšanu, mocīšanu un spīdzināšanu. ko mēs aizstāvam Kongo - humanitāti, e, vai arī mēs nodrošinām režīmu, kas 2003. gadā, no 2003. līdz 2006. gadam parakstījies 61 līgumu ar starptautiskiem kalnrūpniecības uzņēmumiem, no kuriem e, starptautiskās organizācijas, nevalstiskās organizācijas nevienu neuzskatīja par akceptējumu Kongo iedzīvotāju skatījumā. Tagad eh, karš eh, atkal pastiprinās un eh, pozitīvie procesi neturpinās. Es jautāju, kāpēc Vācijā mēs jūtam Kongo FTLR grupas saknes, un es norādu, vēršu uzmanību uz ko iesniegto rezolūciju. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais Andrejs Melceris. Priekšsēdētāji, priekšsēdētāja kungs, ir notikuši simtiem tūkstošu slepkavību. E, tā nedrīkst būt tāda skumja bilance, kas saistās ar pasaulē lielāko ANO operāciju. Līdz šim mēs nesam daudz ko sasnieguši, jo vietējā milicija turpina terorizēt iedzīvotājus un izlaupīt savus reģionus. Līdz šim mēs neesam varējuši neko reālu sasniegt, tikai bumba pār, tiek pārspēlēta no vienas puses otrai. Nesen kara tribunālā kā Hāgā e, tika tiesāti divi kara e, noziedznieki. E, tiek risināts darbs pie attīstības projektiem. Tie ir tikai daļēji panākumi. Bet mums ir jāskatās arī FTLR. Neviens nav spējis apkarot baiso karu It īpaši situācija kļūst eh, nesaprotama, eh, ja izrādās, ka UNO izteiktie pārmetumi atbilst patiesībai nedrīkst būt situācijā, kā uh, tagad, kad loģistiskais atbalsts saistās ar cilvēktiesību pārkāpumu atbalstu. Mums principā ir nepieciešama saskaņota Eiropas drošības eh, politika un miera, koordinētas miera, miera operācijas. Un ne jau tālajā Āfrikā, kur mums nav skaidrības par to, kā savietojas robežas. Mums ir jākoncentrējas uz Balkāniem, uz Kaukāzu. Tāpēc, manuprāt, Eiropas Savienībai savu mandātu Āfrikā vajadzētu varbūt arī pārtraukt. Mēs paldies, saka priekšādātais Molcer kungam, tālāk došu vārdu individuāliem runātājiem. Pirmais Gais Mečels. Lūdzu. Priekšādā situācija KDR ir tiešām nožēlojama konflikts ir uzspiests šiem cilvēkiem, tā situācija ir ārkārtīgi traģiska, tas pats par sevi saprotams, un tomēr ir jāatkārto vairāk ļoti svarīgi punkti. Tas jāatkārto arī mūsu kopējā rezolūcijā. Mums jāatminas, ka vardarbība KDR, tieši tāpat kā daudzos citos tam līdzīgos konfliktos, bieži vien tiek virzīta um, alkatības dēļ, un bieži vien tā, iz, tā izriet arī no nabadzības, no cīņas par teritoriju, no cīņas par dabas resursiem un politisko varu, un līdz ar to šī, šis puvušais koks turpina pūt no iekšas. Tādā, tādā veidā konfliktu puses joprojām vēl savā starpā karot, un mūsu uzdevums ir panākt, ka šī nabadzība tiek izbeigta. Mūsu militārā klātbūtne šajā valstī ir paredzēta tāpēc, lai samazinātu ciešanas un nevis, lai tās sāsinātu. Mums ir jāstāv, preč, jāstāv preču nesodāmību. Ja pastāv pierādījumi, ka rietumu misijas neatbilst augstākiem standartiem, tādā gadījumā steidzam jāpārvērtē šī militārā klātbūtne. Visbeidzot, vēsture rāda, ka tādos konfliktos kā šajā konfliktā politiskais risinājums ir vienīgā cerība uz mieru. Dialogs un iesaistīšanās ir vienīgais ceļš uz konfliktu atrisināšanu. Pēc Lisabonas uh, ārējā dienesta izveidošanas ietver kontekstā Eiropas Savienībai jāveido klātbūtne šajā vilstī, daudz aktīvāk jāveicina dialogs un jāveido, jāstiprina, jāsponsorē šis miers šajā valstī. Paldies, Mičel kungam, saka priekšādātājs, tālāk došu vārdu Kretu kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Kā jau tika teicis iepriekš, miljoniem civiliedzīvotāji zaudējuši dzīvību militāro operāciju laikā. Kongo Demokrātās Republikas austrumos. Un e, jāsaka, šie dzīvības zudumi kļūst gan arī vai jau banāli, jo tas notiek katru dienu. Vardarbība tiek piedzīvot ārkārtīgi bieži. Tam, tai par upurkrīt bērni, sievietes. Uh, vīrieši, cilvēktiesība aizsargātā žurnālisti un tā tālāk humanā krīzes palielinās. Situācija kļūst ar vien traģiskāk, drošības situācija ir pilnīgi neiespējama. Humanās organizācijas vairs nespēja piedāvāt tur savu palīdzību, jo netiek nodrošināta drosība tūkstošiem izvarotu cilvēku seksuālā vārdarbība. Tas eh, šo skat, gadījumu skaits ir palielinājies salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tam visam nāk līdz bats, ārkārtīga nabadzība, tas ietekmē miljoniem cilvēku. Atbildīgie par šīm uh, par šo traģēdiju ir gan pašā armija, gan nemiernieki. Un, diemžēl, lielā daļa atbildības šeit gulstas arī uz ANO spēkiem, jo tie pieļauj cilvēktiesību pārkāpums. Un tāpēc es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu ļoti nopietni izvērtēt to, kādā veidā mieru uzturētāji šajā valstī sasniedz savu misiju mērķus. Turklāt jāizsano pasākumu, lai izbeigtu naudas atmaksāšanu atmazgāšanu, lai izbeigtu dimantu, kontrabandu. Atcerēsimies, ka 37 tonnas zelta katru gadu tiek eh, izvestas no Kongo nelegālā veidā. Un tas ir jāizbeidz. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja ir Sofija Intvelda. Vienu minūtu lūdzu. Es eh, nu pat eh, noklausījos Melcera kunga vārdos, kurš jau ir aizgājis gan. Viņš teica, ka situācija ir tik bezcerīga, ka mums vajadzētu koncentrēties uz savām kaimiņu valstīm. Novērtējot šo situāciju, tad patiešām drīz vai lokas eh, rodas iespējas, ka varbūt eh, visam atvest ar roku. Bet nesen šeit bija Kongo sieviešu grupa ciemos, kas arī tika nu pat kā pieminēts. Un, un mums ir jāsaka, kā mēs varētu skatīties šiem cilvēkiem acīs, ja mēs teiktu, ka viss mēs beidzam pieņemam rezolūciju un mūsu pienākums ir izdarīts. Es domāju par e, šiem cilvēkiem, par šiem sīvietēm, par rūgtumu, par pamestības sajūtu, kas viņām rastos, ja mēs viņus e, pamestu. Rezolūcijā ir e, daudz labu pasāžu, un es domāju, ka mēs tomēr varam aktīvi rīkoties. Eh, pievērsīšu uzmanību vienam aspektam. Bieži tiek runāts par seksuālo vardarbību un izvarošanu. Eh, tie ir jēdzieni, paskatoties īstenībā, eh, ar tiem vien visu nevar izteikt. Sievietes, ar kurām mēs tikāmies, teica, ka situācija ir daudz sliktāka, jo nav jau runa par uzbrukumu vienam cilvēkam vien. Eh, te jau nav runa par individuālo vārdarbību, bet tā ir mētiecīga agresija, kur izveido, kuru vērš grupa pret, pret grupu, lai šo grupu iznīcinātu. Jo te jau nav runa tikai par nesodāmību un, un tā sakot, sākot eh, konkrētām lietām, eh, bet eh, vēl augstāku līmeni. Un tas nozīmē, ka mums ir jādara tas, ko mēs esam solījuši darīt, un mums ir jābūt solidāriem, pasniedzot roku upuriem. Mēs nedrīkstam viņus pamest, mums jānes morāla atbildība. Paldies, nākamais runātājs Prēdas kungs. Pusotru minūtu. Mulțumesc mult! Liels paldies priekšsādātāji! organizaia naiunilor unite se pregătete să se pronune asupra prelungirii mandatului monuc trebuie cred eu să reflectăm. Paldies! Uh, te ir e runa par mandāta pagarināšanu un mums ir jāpadomā par to, mm, kādā veidā starptautiskās vienošanās uh, varētu uh, īstenot saistībā ar DRC. Man, diemžēl, šķiet, ka situācija kļūst aizvien ļaunāka. Mums atliek tikai pavērot to, kā notiek militārās operācijas. Nepietiek ar militāriem panākumiem, ja humānā cena ir ārkārtīgi augsta, ja šīs cilvēku ciešanas ir ļoti plašas civiliedzīvotājiem, mēs to nevaram pieņemt. Manuprāt, nesenās militārās sadursmes nāca ar katastrofālām sekām mēs redzam, ka ir bijuši milzīgi cilvēktiesību pārkāpumi un humanitārā krīze ir tikai sāsinājusies. Nesodāmība ir priekšnoteikums šādu noziegumu atkārtojumam tālāk. Tādēļ es uzskatu, ka civiliedzīvotāja aizsardzībai noteikti jākļūst par absolūto prioritāti. Eiropas parlamentam ir stingri jāpasaka, ka vardarbība, jo sevišķi seksuālā vardarbība, eh, kas eh, tika nodarīta Kivu, ir tūdaļ pat jāpārtrauc, un tāpat arī jāpārtrauc nesodāmības kultūra. Lies paldies! Paldies Predes kungam. Nākamais kungs e, Luis Jāņies Barnoeva. Paldies priekšsēdētāji. Kolēģi apraksta traģisko situāciju, ko mēs varam vērot Kongo Demokrātiskā republikā. Mēs runājam par miljoniem cilvēku, kas ir cietuši no izvarošanas un dažādiem citiem pārkāpumiem. ANO bruņoto spēku misija Monuk tika pieminēta, tāpat arī Eiropas Savienības misija. Mazāk esam dzirdējuši par to, ka būtu nepieciešams kontrolēt nelegālo izējumateriālu izvešanu no Kongo. Un šeit es runāju par dimantiem, zeltu un citiem ļoti vērtīgiem materiāliem. Tie aizplūst uz citiem pasaules reģioniem. Nauda, kas tiek iegūsta par šiem līdzekļiem, plūst caur dažādām bankām, banku rēķiniem, fondiem mūsu valstīs. Es domāju, ka šī problēma ir jārisina. Aštunas kundze saskaņā ar Lisabonas līgumu tagad varētu risināt šo problēmu. Viņai ir atbalsts no visām 27 dalībvalstīm. Viņa varētu koordinēt rīcības programmu, kuras mērķis būtu pārtraukt šo dabas resursu izpētību atplūšanu no Kongo un uh, to, ka tas vēl vairāk sāsina vardarbībos situāciju. Paldies! Nākamais runātājs - Delvokuns, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Steidzami, mēs šeit runājam, steidzami ir jārisina tas vai cits jautājums, to runā Eiropas Savienība, starptautiskā sabiedrība, un tagad mēs to runājam atkal par Kongo. Eh, Dienvidu Kīvū mēs redzam ekstrēms vardarbības piemērs, jo īpaši pret sievietēm, bērniem, sirmgalviem, manuprāt, šī steidzamība šoreiz ir tūlīt jārisina ir jādara viss, lai aizsargātu civiliedzīvotājus. Monok mandāts noteikti tiks pagarināts, taču tas ir jāstiprina, jāpārvērtē, lai Monok varētu efektīvi stāties pretī vardarbībai. Jo daudz gads starptautiskā sabiedrība, nevalstiskās organizācijas, Kongo sievietes ir darījuši ļoti daudz ko, lai cīnītos pret šo te seksuālās vardarbības izmantošanu kā karierots tas tiek sistemātiski izmantots arī mierīgās, mierīgos reģionos, un neviens par to nesot. Es esmu ļoti priecīga par to, ka Kongo varas iestādes nesen ir pateikušas, ka darīšot, mēģināšot darīt galu šādai parādībai, taču šai nulles tolerances politikai ir jābūt bez jebkādas tolerances un jābūt tiešām efektīvai, labi koordinātorai. koordinātai. Ir sācies pirmais tiesas process pret seksuāliem likuma pārkāpējiem. Un mēs ceram, ka tas būs pirmais solis, lai sauktu tālāk pie atbildības visus atbildīgos likuma pārkāpējus. Paralēli tām ir jāstiprina valstiskās struktūras Kongo, jāstiprina dzimumu vienlīdzība, cilvēku tiesības, mm, cilvēki, protams, ir arī sievietes un bērni. Bērnu cieņa un bērnu nevainība bieži vien netiek pasargāta, jo mēs esam pārāk uh, vienaldzīgi. Paldies, Delvo kundzei! Un tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Man ir pieteikušies astoņi deputāti. Mūsu rīcībā arī ir astoņas minūtes, bet es aicinātu katru runātāju iekļauties vienas minūtes robežās. Ja mēs tā darīsim, tad varēs izteikties visi runāt. Tiflers kundze, lūdzu, pirmā runā. Euh, Paldies, priekšsādātā kungs. Humanā situācija Kongo Demokrātiskā republikā un īpaši austrum zonā un Kivu šobrīd ir katastrofāla, to mēs visi zinām. Pilsoņu eh, drošība ir sam, pasliktinājusies pēc militārajiem uzbrukumiem, ko ir uzsākušas Ugandas, Ruandas un Kongo bruņotās vienības pret kaujiniekiem. Uh, Ir nogalināti daudz cilvēku, ir arī seksuālā vardarbība, kas mūs ļoti satrauc un ir plaši izplatīta, un tā ir šobrīd ikdienas parādība Kongo Demokrātiskā republikā. Uh, tiek eh, arī izdarīt šādu noz, noziegumu pret eh, starptautiskajiem darbiniekiem. Eh, vairāk kā divi miljoni iedzīvotāji ir pārvietotās personas un kopš 2000. gada 14, 15 tūkstoši gadā vēl ir jau piepulcējušiem. 350 cilvēki eh, katru dienu cieš no dažādā, dažādiem pārkāpumiem, seksuālā, eh, seksuālās vardarbības, līdz ar to starptautiskās sabiedrības rīcība ir steidzami nepieciešama. Paldies, Tarabēlas kungs, vienu minūti. Priekšsēdētāji, godāki tie kolēģi, situācija Kongo ir tiešām briesmīga, tīpaši attiecībā uz sievietēm. Eh, šīs briesmas izpaužas valsts austrumos, viņas kļūst par dažādu uzbrukumu upuriem. Uh, Es um, pats nesen uh, apmeklēju UNICEF mājaslapu, kurā redzēju ļoti daudz informācijas arī par šiem barbarismu aktiem. Ir sievietes, kas ir garīgi un fiziski cietušas, sievietes, kas ir nogalinātas, sievietes, kas nevarēs iesaistīties ekonomiskajā uh, darbībā, tāpat arī viņu bērni, tie nekad nepiedzimst, tāpat aici izplatās ļoti plaši. Un starptautiskās sabiedrības acīs Kongo ir valsts, kas grimst aizvien dziļāk. Kongo ekonomiskā attīstība Attīstība ir iespējama tikai tad, ja Kongo valdība un ANO efektīvi apkarotu šīs te izvarošanas un lai ieviestu patiesu tiesisku valsti šajā teritorijā. Lielas paldies Tarabēlis kungam. Rīsas kundze, viena minūte. Ministrs kundze, komisāra kungs, es arī no savas puses vēlētos runāt par seksuālo vardarbību, par kuras upuriem kļūst sievietes Kongo un it īpaši valsts austrumos. Šī parādība nav jauna, tā ir ļoti sarežģīta, ir daudz dimensijas, tā rada gan fiziskas, gan psiholoģiskas ciešanas. To vēl vairāk pasliktina tas, ka pēc tam viņas tiek izstumtas no sabiedrības. Nulles tolerants politika, ko ir izsludinājusi Kabila, ir nesus pirmos uh, nelielos augļus, taču tā ir ir apsveicama. Mēs uzskatām, ir nepieciešams pilnībā apkarot šo parādību. Eh, komisāra kungs, komisija jau daudz ko darīs, ir daudz projektu un liels budžets, taču lasot skaitļus un dažādas atsliecinieku apraksts, vai jums nešķiet, ka mums ir jāuzdod jautājumu par šo stratēģiju, cik iedarbīga tā ir komisāra kungs? sievietes ir uh, miera un rekonstrukcijas nesēji valstīs, kuras ir izpostījis karš. Kādas, kādi, kādi ir jūs nodomi izmantot sievietes Kongo arī šādā ziņā pēc iespējas drīzāk, ātrāk un labāk? Paldies! Nākamais runātājs Romeva ir Roeda kungs. Paldies, es gribētu runāt par šo tēmu, tādēļ, ka sekoja tā ļoti sen jau. Diemžēl eh, nemitīgi tiek pārkāptas cilvēktiesības eh, eh, Kongo austrumos, un mums atkal ir jānosoda cilvēku nogalināšana, tāpat arī noziedzība pret cilvēci, izvarošana, ka tiek izvarotas sievietes un meitenes Kongo austrumos. Tāpat kā kolēģi, arī es gribētu, lai visas kompetentās iestādes tūdaļ pat klāt, iejauktos un darītu galu šiem noziegumiem, novērstu nākotnē tādu līdzīgu noziegumu pastrādāšanu. Kongo valdība ir jādara viss, eh, lai pārtru, pārtrauktu uzbrukumus civiliedzīvotājiem austrumos. Es gribētu aicināt visas iesaistītās puses stiprināt cīņu pret nesodāmību, respektēt cilvēktiesības, cīnīties pret izvarošanu. Uh, Eh, un izbeigt zaudētu patvaļu. Paldies! Obermeier kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Eh, Runājot par eh, Ruandu un Kongo demokrātisko organiz, eh, republiku, eh, mēs redzam pat laban tikai nelielu gaismas atspīdu. Līd, tika Ruandas pārstāvis apcietināts. Mans jautājums ir komisijai, kādi ir pasākumi, kurus jūs plānojat, lai panāktu tālāku Kongo un Ruandas tuvināšanos par ANO mandātu? Ir daudz runāts par pasākumiem pasākumiem, kas jāveic. Godīgi sakot, ja ANO mandāts tiek izmantots apspiesto eh, aizsardzībai, tad ir jābūt skaidram, ka eh, šādam te, eh, šajā jomā austrieši mēs esam mazliet restriktīvi, bet šim mandātam pat tiešām ir jābūt apspiesto interesēs. Paldies Obermair kungam. Nākamais Simkavī kungs. Uh, Christmas... Ļoti žēl, ka pirms Ziemassvētkiem pēdējās divas dienas mums jārunā par vārdarbību pasaulē, vai tas būtu Čečenija, Afganistānā vai Kongo, kā tas ir šobrīd. Diemžēl tāda ir realitāte. Šis ir adventas laiks, kad runājam par mieru un labo gribu. Tāpat kā mans kolēģis Gais Mičels, Es uzskatu, ka mēs varam kļūt par miera sponsoriem un nesējiem. Šī ir tiešām ļoti liela iespēja Lēdija Aštonē, kā augstai pārstāvei, sniegt Eiropas Savienības atbalstu Kongo. To mēs nevarējām darīt iepriekš. Tagad viņi varētu mūsu vārdā aicināt šīs valsts pie kārtības un izbeigt ciešanas. Ilgtermiņa risinājums nenāks tad, ja būs ekonomiskais uzlabojums, bet tad, ja tauta būs izglītota. Mums ir jāmēģina nodrošināt brīvpieju labai izglītībai šajās valstīs, jo tas ir veids, kā nodrošināt mieru ilgtermiņā. Paldies, Kelī kungam! Džims Higins nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! 1960. gadā ANO ģenerālsekretārs Darts, Daks Hameršons aicināja īru karaspēkus dot par, braukt par mieru uzturētājiem Beļģijas Kongo tolāk. Man ļoti satrauc ANO karaspēka rola, eh, loma eh, Kongo. Marokieši, pakistānieši eh, ir iesaistīti šajos spēkos, tur tiek runāts par izvarošanu, diemžēl šie ANO spēki nespēja stāties pretī šiem noziegumiem, pat iesaistās Es piekrītu Mičela kungam, Eiropas Savienībai jāspēr stingrāk soļi. Mums, mēs esam Eiropas Savienība un mums ir jānosūta mūsu mieru uzturēšanas spēku uz turien, uz Šie cilvēki ir e, daudz ko cietuši. Viņi bijuši Eiropas kolonizācijas upuri, dažādu cilšu, e, kauju upuri, bet mēs nedrīkstam e, pievērt acis uz to. Mums ir jāglāb šie cilvēki šobrīd. Paldies, Higins kungam. Svensson kungs, viena minūte. Tack så mycket, herr talman. Det är nästan omöjligt. Paldies, priekšsādātāji. ir gan arī neiespējami pilnībā izprast tos šausmīgos statistikas datus, ko uzklausām šovakar. Mēs eh, zinām, ka šie dati tomēr ir patiesi, un tomēr daudziem liekas, ka tad, kad runājam par nabadzīgāko no visām šīm nabadzīgajām valstīm, lai Sahāras reģionā, tad uh, šķiet, ka mēs eh, tik praktiski viņiem nemaz nevaram palīdzēt. Mēs runājam šeit par militāriem spēkiem un šķiet, ka visi saprot, ka jāciešas pret nabadzību, pret korupciju, ja vēlamies gūt progresu un vēlamies uzlabot situāciju. Valstī, kur, pop, kur iedzīvotāji ir tik ārkārtīgi cieduši, mēs runājam par Afganistānu, runājam par terorismu Afganistānā, turpinam runāt par Talibānu, Un to visu daram, protams, pam, pa, pamatoti. Bet lūk, šie ir vēl vieni iedzīvotāji, kas cieš visdrausmīgākajā veidā. Un tas man jāuzsver šeit vēl vienreiz. Mums ir brīvprātīga organizācijas, kas varētu doties uz turienu un panākt kaut kādu veidu atšķirību, ja tām tiktu piedāvāts ar Eiropas Savienības atbalsts. Bet situācija, kā vienmēr, ir pārāk sarežģīta, lai to izdarītu tik vienkāršā veidā. Lielas paldies! Un tagad došu vārdu ministrei Mālstrēms kundzei lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji! No visām šīm debatēm, ko dzirdējām, eh, izkristalizējās ļoti daudz iemesli, kāpēc turpināt īstenot savas saistības, kādēļ ir Eiropas Savienība, kā jau teicu, ir apņēmusies nodrošināt ilgtermiņa stabilitāti un drošību. Kongo Demokrātiskajā republikā komisārs De Guhta kungs mums ir ļoti skaidri izklāstīja, kādus centienus Eiropas Savienība īsteno šajā reģionā. Dalībvalsts kopā ar komisiju uh, kopumā ir lielākie ieguldījumi reģio, eh, ieguldītāji reģionā, un tieši tādā veidā varam panākt kādu attīstību, kas attiec uz stabilitāti šai valstī un reģionā kopumā, un vai mums izdosies šo stabilitāti panākt, eh, tā, lai to izdarītu, mums ir vajadzīgs uzlabot dzīves apstākļus iedzīvotājiem, un turklāt ļoti stingri jānostājas pret korupciju. Mums jāveido sabiedrība, kuras pamatā ir tiesiskums kad dzirdam par šiem drausmīgajiem eh, seksuālās vardarbības noziegumiem, uzklausam ziņojums no reģiona, tas mēs saprotam, protams, tas ir absolūti nepieļaujam, un visiem šiem noziegumiem, noziedzniekiem ir jāstājas tiesas priekšā, tie ir jāsoda ko, Kongo varas iestādēm, līdz ar to ir ļoti liela atbildība, viņam ir jāpārliecinās, ka šis prezidenta Kabila nulles tolerants politikas princips tiek īstenots tālāk dzīvē, kas, attiec, kas attiec uz padomi, tad kopējās ārpolitikas un drošības politikas ietvaros piešķirtie mandāti ir jāturpina tālāk. Jāturpina 2009. gada misijas turpinājums, ir jāmēģ, jācenšas mazi, mazināt šī seksuālā vardarbība, ir tiks nosūtīts divas policijas vienības uz uh, Kongo, kas nodarbosies specializētiem, uh, piemēram, noziedzīgām okurošanas jomās Viņi dosies gan uz Ziemeļkīvu, gan uz Dienvidkīvu provincēm, tik piešķirt mandāts arī darbībai visās valstīs. Rekrutēšana šajās divās eh, grupās norisinās pašlaik. Nu, tas ir viens no plāniem. Mums, protams, vēl ir ārkārtīgi daudz citu pasākumu, kas jāizteno, ir vajadzīgs specializēts personāls, kas darbotos uz vietas, kas palīdzētu pāraudzīt dažādu veidu procedūras, kas ļautu uh, apkarot šo seksuālo vardarbību, tīpaši tajā gadījumā, tajos brīžos, kad to īsteno karavīri paši bruņoto spēku pārstāvi. Šīs ir mans pēdējās debats, kā Zviedrijas prezidents pārstāvē, un šai saistībā gribēju pateikties jums visiem par lielisko sadarbību, par šiem lieliskiem iekļiem kopā ar jums. Lielas paldies jums visiem! Mi is nagyon köszönjük. Jā, mēs tagad do, arī sakām jums paldies, Malstrēms kundze. Mums dep, no mūsu deputātiem, mūsu vārdā, mums tiešām bija liels prieks ar jums sastrādāties. Tālāk nākamais runātājs komisijas pārstāvis Karls Deguhts. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmkārt, es gribētu pateikties visiem deputātiem, kas uzstājās šajās debatēs Es neatkārtošu savu ievadrunu, gribētu eh, galvenokārt pievērst uzmanību trim jautājumiem. Pirmkārt, Eiropas komisija ļoti daudz ko dara humanās palīdzības ziņā. Mēs arī izvēršam programmas, kas saistīts ar tiesiskumu ieviešanu Kongo. Mēs runājam par vairāk nekā 100 miljoniem eiro katru gadu, kas tiek iztērēt šādās programmās. Uh, Mums, protams, ir jārunā par to, cik efektīvi ir šie pūliņi. Ja nav kāds, kurš ar mums sadarbotos otrā pusē no politiskā viedokļa. Otrakārt, gribētu kaut ko teikt par ANO bruņoto spēku monuku mandātu. Mēs, protams, varam kritizēt, mums ir jākritizē monuku par pēdējā laika notikumiem. Un tomēr es domāju, ka milzīga kļūda būtu tā, ja mēs prasītu izvilkt, atvilkt šos spēkus no Kongo Demokrātiskās republikas. Tas būtu pats ļaunākais, kas vien var notikt. Es gribētu nolasīt dažus teikumus no ONUK mandāta, kuru savulaik apstiprināja drošības padoma. Eh, apstiprināšana notika pagājušā gada sākumā. Ir teikts tādējādi, ka padoma nolēma ka Monuk no šīs rezolūcijas pieņemšanas brīdi, ba, brīža bauda šādu mandātu. Prioritātes šādās kārtībā pirmkārt jāsadarbojas ar Kongo Demokrātiskās Republikas valdību, otrkārt jāaizstāv civiliedzīvotāju humanitārais personāls, ANO personāls un citi. Jānodrošina civiliedzīvotāju drošība. Uh, un tāpat arī jānovērš fiziska vardarbība, it īpaši tāda vardarbība, ko izvērš jebkura no karojošām pusēm. Vēl kāds svarīgs paragrāfs ir G paragrāfs, kurā mēs runājam par koordinētiem pasākumiem un operācijām. Teikts tā, koordinētās eh, operācijas kopā ar Kongo Republikas armiju ar integrētām brigādēm, kas ir izvietotas Kongo austrum reģionā. Uh, ir jāplāno kopīgi ar šīm brigādēm saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, ar ANO noteikumiem. Tātad mandāts ir ļoti skaidri definēts. Mums šeit ir jārunā par darbības noteikumiem. Manuk ir jāskatās, kādi ir viņu darbības noteikumi un kā viņi var rīkoties stingrā saskaņā ar šiem noteikumiem. Un nobeigumā gribētu teikt tā, jūs zinat, bieži tiek kritizēta arī kritizētas starptautiskās krimināla tiesības iestādes un struktūras. Bieži vien cilvēki pārmet, vai ir iespējams šīs te starptautiskās kriminālās tiesas, uh, vai tādā veidā ir iespējams pareizi politiski menedžēt krīzes situācijas. Kongo ir ilustrācija tam, kādas varētu būt atbildes. Mēs pieņemam to, atļaujam to, ka Boskonta Ganda pārņēma varu no Nkundas, lai arī bijām brīdināti par to, ka viņi ir bīstami varas pārstāvji. Mēs nevaram izvēlēties no tā starp diviem vai nu menedžēt politisko krīzi vai ieviest starptautiskās krimināltiesības. Ir jādara abi uzreiz. Eiropas parlaments un komisija izprot, ka ir pilnībā jāieviero, jāievēro šīs te starptautiskās krimināltiesības. Paldies de Guhta kungam. Mēs esam saņēmuši šīs sešas rezolūciju projektus par šo tēmu. Debats ir beigušās. Balsosim par šo jautājumu rīt.